Es uh, sākšu uh, sanāksmi un atgādināšu, ka jau bija laiks sākt, tāpēc uh, paziņoju, ka sanāksmi ir sākusies. Un es vēlējos apsveikt mūsu Spānijas dalībniekus. Es gan te neredzu nevienu, bet es izsaku līdzjūtību Nīderlandes uh, deputātiem pasaules eh, čempionāta sakarā, bet, nu, sportā tā gadās, kā sacīt, jāsaka. Eh, tagad mēs varētu pieņemt darba kārtību, ko mēs redzam savā priekšā. Jā, nevienam nav iebildumi, jauki. Nākamais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 21. un 22. jūnijā Vai kādam ir iebildumi? Šķiet, ka nē. Un tālāk būs uh, iekšēja aviācijas tirgus sociālā dimensija, viedokļa apmaiņa ar komisiju un, un komisiju pārstāv Bugelīva Neikungs. Vārds jums. Vārds jums, un tad deputāti varēs eh, komentēt. Don. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs atcerēsieties, ka komisija bija uzņēmusies uh, parlamenta priekšā uh, pieņemt uh, pārskatīto trešo paketi. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Jā. Euh, Priekšsēdētāja kungs, jūs atcerēsieties, kā komisija bija uzņēmusies eh, eh, parlamenta priekšā eh, izstrādāt trešās paketes par aviācijas tirgu sociālajiem apskatiem iekšējā tirgu pārstrādāšanu. Un te mēs koncentrējāmies uz tiešo ietekmi uh, Eh, kas aviācijas tirgum ir iekšējā tirgu, neskatoties uz eh, atsevišķi uz ekonomiskiem aspektiem. Eh, dokuments, kas ir jūsu priekšā, ir darba augļi ilgam, ilgiem pūliņiem. Un dokumenta mērķis ir pirmkārt prezentēt kvantitatīvos, dat, kvantitatīvos datus par nodarbinātību šai sektorā starp 1997. Eh, eh, līdz 2007. gadu. Un tāpat šeit jūs redzēsiet kvalitatīvu analīzi par uh, izaicinājumiem uh, sociālajos aspektos, kas ir aviācijas tirguma. Un uh, savu iespēju robežos uh, žās, es gribētu atzīt, ka uh, E, informācija, kas ir e, tagad e, iegūta. To iegūt nebija viegli, mēs strādājām ar dažādiem avotiem un ļoti daudz darba mēs ieguvām no daļējas informācijas avotiem. Un šeit mums ir arī statistikas dati, kas palīdz uh, gūt precīzāku priekšstatu, bet uh, komisija apzinas, ka mums vajag atjaunot uh, šo dokumentu, iegūt vēl jaunākus datus, un uh, mēs uh, pēc uh, iespējas ātrāk arī centīsimies papildus pētījumus veikt, iegūt uh, papildus datus, un ir ļoti svarīgi uh, arī ņemt vērā, kāda ir bijuši ekonomiskās krīzes. Uh, Eh, ietekme uz eh, šī dokumenta eh, apskatāmo tēmu. Un neskatoties uz šiem mūsu ierobežojumiem, mums, mēs pateicamies priekšsēdētāji jums, ka ieteicāt izskatīt šo dokumentu šodien, un domāju, ka mums vajadzētu tā ķerties tam klāt bez ilgākas nogaidīšanas, un mēs ceram, ka mūsu diskusijās ar uh, Eh, parlamentu mēs eh, tie, tiešām labāk izskatīsim šo svarīgo aviācijas tirgus aspektu. Un eh, jūs esat jau redzējuši ciparus, kas parādās dokumentā. Atcerēsimies, ka esam pētījuši šeit nodarbinātību aviācijas tirgu un ka tieši avio kompānijās 6% gada laikā vidēji pieaugums uh, ir bijis eh, nodarbināto skaitā, uh, kas uh, ļauj mums secināt, ka šie 27 tūkstoši jaunu uh, darba vietu uh, ir nevis uh, nākuši nost, bet tieši pretēji klāt. Un Tas eh, ir noticis eh, līdz ar jaunu spēlētāju ienākšanu tirgu, ar jaunu līniju atklāšanu. Un eh, tirgus tā tad ir ne tikai palicis stabils, bet ir pat radījis jaunas darba vietas. Un mūsu pētījumi rāda, ka ir spēcīga saistība starp attīstību uh, aviotransportā un uh, nodarbinātības līmeni šai sektorā. Eh, tāpat mēs varētu teikt, ka um, iekšējam uh, tirgum uh, parādās. Uh, Res, iekšējā tirgu parādās resursu delokalizācijas starp uh, dalību valstīm. Uh, kāpēc? Uh, galvenais noteicošais faktors, kas uh, mudina kādu pārcelties uz citu valstu, lai strādātu aviācijas um, uh, tirgu ir eh, vienkārši, eh, lai varētu strādāt eh, vietā, kur ir mm, centrs avio līnijai. Un ir ļoti spēcīga saikne starp pakalpojuma sniegšanas galveno vietu un jaunu darba vietu radīšanu. Ja, jo parasti avio kompānijas galvenais eh, centrs arī ir vieta, kur vajag vislielāko skaitu nodarbināto. Un uh, avio uh, kompānijas uh, arī šiem centriem piesaista darbiniekus. Un uh, tas ir uh, fakts, uh, ko var redzēt nodarbinātībā aviācijas tirgu dažādos. Uh, amatos. Tāpat eh, ir jāņem vērā, ka eh, vairākās, eh, vairākas profesijas aviācijas tirgu tagad tiek eksternalizēts. Tātad tiek izmantoti ārpal, ār, aviokompānijas izmanto ārpakalpojumus vairāku darbinieku veidu pieņemšanai darbā. Un šis uh, sektors globāli turpina uh, attīstīties un uh, turpina radīt uh, jaunas darba vietas. Un uh, vai nu uh, vertikāli uh, attīstoties, vai arī izmantojot ārpakalpojumus. Un kādi ir kopējie novērojumi, secinājumi, ko varam uh, veikt no kvalitatīvās analīzes par šo sektoru? Tas, ko esam eh, novērojuši, ir eh, svarīgas, svarīga ietekme uz to, kā darbojas darba tirgus šajā sektorā. Vispirms daži vārdi par svarīgu elementu. Eh, tas ir produktivitātes pieaugums, kā arī darba elastīguma pieaugums šai sektorā. Globāli Eh, eh, darba, darba eh, vietu skaits ir pieaudzis līdz ar iekšējā tirgus stiprināšanu, un aviācijas tirgus ir arī palīdzējis to darīt vairākās ekonomijās, arī pateicoties konkurencei, kas aviācijas tirgu ir visai spēcīga un eh, ārpakalpojumu izmantošanu. Eh, mēs arī šeit eh, izskatījām, un tie varbūt darbi, piemēram, kas saistīti ar avio aparātu uzturēšanu un cit, citi darbi. Un mums ir jāturpina vēl skatīt tas eh, no 1997. līdz 2007. gadam esam novērojuši, ka ir notikusi nopietna pārstruktūrēšanās un eh, ir arvien vairāk eh, izmantoti ārpakalpojumi. Un, un produktivitāte līdz ar to ir augusi, kas būtu jāpiefiksē. Uh, vidējais uh, sektorā um, nodarbināto skaits, uh, kas tātad par 30% desmit gadu laikā ir samazinājies to cilvēku skaits, kas nepieciešams kā darbinieki, lai varētu transportēt tūkstots darbiniekus, un to parādīja uh, Eh, tāpat pētījumi rāda, ka ir augusi eh, elastība daudzos arī citos sektoros, tā skaitā aviācijas sektorā. Eh, pus, puslodzes līgumi mūs skaits starp strādājošiem aviācijas tirgu tagad ir ap 20% kas ir eh, divreiz vairāk, kā bija 1997. gadā. Ja mēs eh, aplūkojam algas šiem darbiniekiem un eh, tad arī arvien vairāk ir ieviests dažādas algu kategorijas šai sektorā. Um, Tāpat mēs skatījāmies, kā ir attīstījies starptautiskais darba tirgus un arī aviācijas tirgu ir arvien lielāku lomu spēlējoši iespēju pieņemt darbiniekus no citām valstīm. Šeit mēs arī skatījāmies uz to, ka uh, vairākās eh, dalību valstīs, tēt, pateicoties eh, sociālajiem eh, noteikumiem, ir arī labāki noteikumi ieviesti. Tāpat ir uzlaboti drošības aspekti, un tam ir bijušas pozitīvas sekas arī uz strādājošiem šai sektorā. Tomēr ir jāatzīmē, kas eh, ir galvenie elementi, lai eh, būtu eh, notarbinātībai aviācijas tirgu tiek joprojām pieņemti nacionāla līmenī. Turpretim darbinieku pieņemšana kļūst arvien starptautiskāka. Tas ir jāņem vērā, lai atbildētu uz izaicinājumiem, kas var rasties šajā sektorā. Un e, šis jautājums ir arī parlamenta e, galveno bāžu iemesls, e, kad mēs apspriedām regulas revīziju attiecībā uz trešo paketi par iekšējo aviācijas tirgu, kas tika pieņemta 2008. gadā. Šī ir uh, Eh, nopietna problēma par eh, starptautisku darba tirgu eh, nacionālajām aviokompānijām un iekšējā aviācijas tirgus radīšana ir ietekmējusi Eiropas dimensiju, kas ir kompānijām, avio uzņēmumiem. un eh, padomēt eh, par līgumiem, kas ir starp Air France un KLM, eh, starp British Airways un, un Iberia. Šīs uh, kompānijas strādā ar uh, vairākām bāzēm un cenšas samazināt uh, izmaksas, kļūt par uh, zemo izmaksu kompānijām. Un uh, šie procesi arī ietekmē nodarbinātību. Šīs, šie starptautiskie uzņēmumi, kas bāzējas vairākās dalību valstīs un kuru personāls nāk no dažādām valstīm, rada eh, gaisa satiksmei, mēs sektoram līdzīgas problēmas kā eh, citos sektoros, eh, kuros tiek nodrošināti pakalpojumi starptautiskā vidē. Mums e, ir jāturpina e, skatīt, e, kā arī šiem starptautiskajiem darbiniekiem tiek radīti nodarbinātības noteikumi balsoties uz nacionālu likumdošanu. Te mēs skatāmies par atval, atvaļinājumu ilgumu un izmaksām par to, kā tiek piešķirtas brīvdienas šiem darbiniekiem. Eh, kā arī kādi pabalsti tiek nodrošināti darba zaudēšanas gadījumā. Mums ir jānodrošina iekšējā tirgus eh, ilgspējīga un eh, efektīva darbība, un mums ir jāpievērš uzmanība sociālajām problēmām, un aviācijas tirgu īpaši īpaša kategorija ir tieši lidaprātu personāls. Un ir jānodrošina noteiktas garantijas arī darbiniekiem, kas ir pieņemti darbā tikai uz eh, noteiktu termiņu. Un eh, jānodrošina, ka arī viņiem ir atbilstoši eh, darba apstākļi, un iespējas eh, saņemt pabalstus neatkarībā no tā, kuras eh, valsts viņi nāk. Un eh, kompānijas mēdz saskarties ar problēmām, kā savienot divas pamata likuma kategorijas, tas ir eh, sociālie eh, noteikumi un eh, tirgus prasības. Mēs saprotam, kādas ir šīs grūtības, mēs esam uzņēmušies tās risināt, esam uzņēmušies arī vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu šīs direktīvas īstenošanu. Un mēs komisija sagatavojam uh, likumdošanas uh, iniciatīvu uh, kas eh, paredzēts, ka būs eh, gatava nākamajā gadā. Tās mērķis ir precizēt, cik vien iespējams to, kā ir eh, šī direktīva jāīsteno. Vēl viens, iemesl, vien, vēl viens piemērs. Regula no 2008. gada par likumu, kas eh, attiecas uz darbā pieņemšanas noteikumiem. 593 eh, līdz 2008. Eh, tajā ir teikts, ka darbinieku nekam nedrīkst liekt ka tiek ievērotas viņa darba tiesības neatkarīgi no viņa na nacionalitātes salīdzinājumā ar eh, darbiniekiem, kas eh, parasti strādā šajā valstī. Un tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā darbinieku mobilitāti un eh, par ko runā astotais pants. Eiropas EI institūcijām, kā arī nacionālajām institūcijām jāpaliek joprojām ar acīm vaļā par šo tēmu. Un pēdējā tēma, eh, priekšsēdētāji, es gribu, lai mēs atcerētos, ka mēs šeit runājam arī par sociālo mm, dialogu. Tā ir iekšējā tirgus specifika, un it īpaši aviācijas tirgus specifika, kas eh, ļauj uh, avio uh, sabiedrībām kļūt par uh, Eiropas kompānijām. Un sociāli vairākiem aspektiem eh, nevar tikt piemērot tāda pat vienkāršība. Eh, vairākas līdzsabiedrības un to darbinieki ir izmantojuši eh, tiesības deviņ, no 94. 2005 paredzētās tiesības. kurā ir runa par to, ka ir jāaizsargā visi um, kompānijas darbinieki uh, visās dalību valstīs. Uh, darbinieki ir uh, jāinformē un uh, jākonsultē transnacionālā līmenī par to, kā attīstās notikumi un uh, jāinformē par uh, visā. Uh, par jebkādu attīstību kompānijā, kas varētu atstāt ietekmi uz uh, pašiem darbiniekiem. Uh, par restruktūrizāciju uh, tā ir novērojama arvien lielākā skaitā uzņēmumu, neskatoties uz to, ka trūkst precīzu juridisku noteikumu šai jomā. Mēs atbalstām uh, iniciatīvas, kā arī finansiāls iniciatīvas esam nodibinājuši darba grupu, lai izpētītu, uh, kā, uh, kādas ir attīstības šai jomā, neizslēdzot iespēju, ka kādā brīdī nākotnē parādīsies izvēles iespēja tiesiskai bāzei par to, kā šādi nolīgumi ir jātīsta. Eh, tātad, eh, kā ir jāpieņem darbā darbinieki. Eh, vēl var secināt, ka ir jāpastiprina sociālais dialogs, jo, un tas varētu izrādīties kā īsts trumps mums, ja mēs vestu pārunas ar sociālajiem partneriem tas pa palīdzētu, eh, tas varētu palīdzēt aviācijas tirgus attīstībai. Un šī dialoga efektivitāte būs atkarīga no tā, kā e, iesaistītās puses e, vēlēsies tajā iesaistīties, cik lielā mērā un kāds būs to darbības mandāts. Un mums vajadzētu Eiropas e, nolīgumu Eh, par eh, eh, darbinieku mobilitāti. Tas tika pieņemts šī gada martā. Un jau līgums par Eiropas Savienības darbību paredz, kā um, attīstīt šāda veida nolīgumu. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies par uzmanību, par man atvēlēto laiku. Es tagad pavisam īsi pastāstīju par datiem, ko ieguvām Un kā, vēlreiz atkārtoju, ka mūsu rīcība esošā informācija vēl ir eh, nepietiekama, tā vēl ir jāatjauno, mums ir jāturpina strādāt, lai mēs iegūtu kvalitatīvāku eh, ziņojumu un precīzāku priekšstatu par iekšējā tirgu, aviācijas tirgu sociālajiem aspektiem. Lielas paldies! Paldies! Tagad uh, Groskungs no Tautas partijas. Uh, um, jā, dank, jā, paldies priekšsēdētāji. L'exposé qui a été fait, qui pour moi était. Mm. Eh, man eh, prezentētais dokuments šķita visai skaidrs, un es domāju, ka mums ir jāapzinās, ka šis ir jautājums Uh, kas ir jāizskata uh, parlamentā. Un būtu vērtīgi, ja mums būtu līdzīga analīze ne tikai par aviācijas, uh, bet arī par sauszemes transporta līdzekļu sektoru un citiem. Par iekšējo tirgu Protams, tā ievieš, par vienotā tirgus ieviešanai ir gan plusi, gan mīnusi. Bet no tautas partijas puses es gribētu teikt, ka šāda veida analīzēm nevajadzētu radīt kļūdainus secinājumus tādā ziņā, ka uh, liberalizācijai un tirgus atvēršanai uh, nevajadzētu notikt pārāk ātri, jo tam var būt arī negatīvas sekas. Un eh, mēs varam izskatīt, zināms, izteiktos priekšlikumus, bet eh, neiet eh, tālāk par to. Tas, ka darbvietu skaits pieaug, es domāju, tas ir ļoti labi, tas ir atvērta tirgus sekas, bet mēs negribam, ka vienkārši augtu darbvietu skaits, bet lai rastos kvalitatīvas darba vietas. Kā to noteikt, kas ir kvalitatīvas darba vietas, mums ir zinām kritēriji, kurus, pēc kuriem mēs varam se secināt to. Eh, un eh, mums, mums ir eh, noteikumi par to, kā transponēt jau esošos noteikumus dalību valstu likumdošanā, un es domāju, ka mums nav vērts ievies noteikumus, kas, noti, kas tiks īstenot tikai dažās valstīs bet ne citās. Eh, es domāju, ka mums ir jāizskata arī eh, iz, eh, tas, kā tiek izglītot darbinieki, vai tie būtu piloti vai personāls lidmašīnās vai citi darbinieki, un mums ir jāņem vērā šeit divas lietas. Pirmkārt, mēs gribam kvalitatīvu uh, izglītību, otrkārt, mēs gribam uzlabot drošības aspekts. Par to mēs jau esam runājuši ilgi. Un tā, tas bija pirmais e, jautājums, ko es uzdevu komisijai. Vai mēs e, skatīsim šo tēmu? Jo, ja mēs gribam pēdiņās labāku tirgu e, panākt, tad mēs nevaram eh, rīkoties, ka eh, vien, dažās no lidostām tiek īstenot Eiropas Savienības noteikumi un citās tiek īstenot tikai nacionālie eh, likumi. Tas un trešā tēma, ko gribu skatīt, mēs varam konstatēt, ka eh, šīs zemo izmaksu um, avio kompānijas visdrīzāk arī par eh, zemu samaksu pieņems darbiniekus. Un eh, ņemot vērā, kādas ir šī brīža attīstības, mēs varam paredzēt, ka attīstīsies divi lieli monopoli. Ja mēs tagad eh, Eiropā gribam izvairīties no tā teikt valstu monopolu izveidošanās, vai tagad mēs nepanāksim privātu monopolu uh, nākšanu pie varas? Vai mums ne. Jo, ja mēs skatāmies uz aliansēm, kas veidojas Eiropas starpvalstu līmenī, vai šīs, šo alianšu veidošanās tiešām ļauj saglabāt īstu konkur un godīgu konkurenci. Jo no vienas puses ir tradicionālās eh, avio sabiedrības, no otras puses zemo izmaksu um, kompānijas, un šķiet, ka šie kļūst par diviem lieliem monopoliem. Un eh, vēl aspekts, par ko gribu runāt, ir par ārpakalpojumu izmantošanu Es esmu piedalījies eh, daudzās diskusijās par to, un es, eh, man jautājums ir, eh, kā šis jautājums attiec ne tikai uz aviācijas, bet arī uz citiem transporta uh, sektoriem. Un, eh, ja, piemēram, es dzīvoju A valstī, es strādāju transporta uzņēmumam B valstī, un tātad pirmkārt, kādiem sociālajiem noteikumiem es esmu pakļauts, vai tas ir atkarīgs no divpusējiem līgumiem, vai šeit tiek eh, piemērot direktīvas noteikumi, un treškārt, kā tā, tās īstenošana tiek kontrolēta. Jo, ja mēs vienkārši sakam, ka mums ir direktīva, kurā ir runāts par uh, šāda darbā pieņemtiem darbiniekiem, tad, un, bet ja tas īstenošana netiek kontrolēta, tad vai ir vispār jēga par to runāt? Tie bija galvenie jautājumi priekšsēdētāja kungs, kas man bija par šo dokumentu. Paldies! Paldies, Maties Said, SND pārstāvis. Danke für die Inleitung und Paldies! Es vēlētos pateikties komisijai par šo ievadu un arī par ziņojumu. Manuprāt, dokuments sniedz jauku pārskatu par uh, situāciju, bet tas arī rada virkni jautājumu. Šķiet, ka mums nav visu vajadzīgo datu. Un uh, šajā sakarā, manuprāt, ir svarīgi, lai komisija turpmākajā darbā nodrošināt to, ka mums ir pilns e, komplekts visaptverošu precīzu datu. Es nerunāju par šiem jautājumiem, bet es runāju par citiem ar transportu saistītiem dosijai. Šķiet, ka statistika ir problēma, kas e, turpinās atkal un atkal, un e, tā sagādā mums problēmas izdarīt secinājumus. Vispārīgi komisija ir, ir ievērojusi, ka darba vietu skaits nozarē pieaug jo īpaši ņemot vērā nozares straujo pieaugumu, kas ir loģiski. Nīderlandē eh, šajā periodā pasažieru skaits pieauga par 40%. Protams, valstīs pastāv atšķirības. Eh, dažās valstīs ir vērots kritums, citās atkal strauši kāpums. Kā jau komisijas pārstāvis norādīja savā kopsavilkumā, ir novērots arī ievērojams elastības pieaugums, īstermiņa līguma skaits ir pieaudzis divkārt, Un eh, tostarp pastāv atšķirība apakšsektoros. Ja runa par sūtījumiem, tad eh, nodarbinātības līmenis ir eh, palicis stabils. Um, savukārt pasažieru skaits nav mainījies. Manuprāt, te runa par ievērojamu produktivitātes pieaugumu un arī lielāku spiedienu uz darbiniekiem. Tostarp arī īpaši runājot par eh, bagāžas eh, apkalpošanas nozari, manuprāt, eh, robeža lielumi ir sasniegt, un te ir jā, jau jāsāk runāt par aizsardzību darbiniekiem šajā nozarē. Runājot par gaisa kuģa apkopi, par šo apakšsektoru mums nav pārāk daudz informācijas. Es eh, vēlētos zināt, vai, vai, vai, vai kādi no šiem uzdevumiem nav uzticēti uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, vai jūs to varētu apstiprināt vai noliegt, jo jūsu dokumentā nav datu par to. Gaisa kontrole ir nozara, kurai ir vajadzīgs ārkārtīgi kvalificēts personāls taču mums šobrīd nav skaidra priekšstata par uh, pašreizējo reformu sekām, vienotās Eiropas debesis, jaunās tehnoloģijas eh, un tā tālāk. Vai jūs varētu mums eh, sniegt kādas iespējamās prognozes par šo pārmaiņu ietekmi uz eh, nozari? Jautājums, protams, paliek par to, kādi sociālie standarti tiek piemērot un kādus vajadzētu piemērot starptautiskiem pārvadātājiem. Uh, Protams, te ir konkurences kropļošanas risks. Ja pārvadātāji nolīgst personālu valstīs, kur šie, šis personāls ir maz apmaksāts, pastāv konkurences kropļojuma risks un arī sociālā dempinga risks. Manuprāt, jūs uzdevāt jautājumu, bet jūs īsti nesniedzāt mums atbildi. Jūs uzsvērāt to, cik svarīgs ir sociālais dialogs, un, manuprāt, eh, lielākā daļa iestātos par to, ka tas ir svarīgs, bet te pašā laikā jūs nenorādījāt, kā darba devējiem vajadzētu nodrošināt tādu organizatorisku ietvaru. Šobrīd tāda ietvara nav Eiropas Savienībā. Un šajā sakarā es arī vēlētos eh, jūs aicināt mēģināt uzlabot situāciju šajā jomā. Jūs norādījāt, ka nākotnē mēs varētu apsvērt iespēju veidot uh, normatīvu ietvaru, uh, aptverot uh, sociālā dialoga dažādus aspektus, un, manuprāt, te vajadzētu būt lielai ievērojamai prioritātei. Jūsu secinājumos arī nebija skaidrs atbildes, uh, un es arī gribētu jautāt, uh, kādu iniciatīvu komisija plāno uzņemties jomās, kurās eh, tiesību akti vēl nav pieņemti, kādās, eh, kādas iniciatīvas komisija plāno uzņemties attiecībā uz sociāliem noteikumiem un sociālo nodrošinātību. Maisners kundze no liberāļiem. Jā, paldies priekšsēdētājs, pateicos arī komisijai par uh, mūsu uzklausīto ziņojumu. Uh, patiešām uh, te ir jāuzdod dažādi jautājumi. Kopumā, jā, mēs uzskatām iekšējo tirgu par kaut ko pozitīvu un no kā mēs visi gūstam labumu Taču mums ir eh, jādomā par to, kā šis tirgus darbojas, kā tas tiek veidots un vai tas patiešām ir sociāls. Es esmu no Vācijas un mēs eh, tur eh, runājam par sociālās ekonomikas principiem. Protams, konkurēt spēja, bet te pašā laikā ir jāņem vērā sociālais piedāvājums nodarbinātajiem. Un man ir daži konkrēti jautājumi attiecībā uz uh, uz to, ko Eredoja kungs jau norādīja, kāda ir konkrētā situācija attiecībā uz eh, cilvēkiem, kas, eh, kas, eh, kas saskars ar šiem lidmašīnām un arī mm, ar, ar sociālo nodrošinātību un, un ar tiem, kas veids drošības kontrolas pie vārtiem. Uh, vai eh, personāla trūkums nav skaidrojams ar to, ka šiem cilvēkiem pārāk maz maksā? Eh, un vai eh, lidostu apsaimniekotāji nevar viņiem maksāt vairāk, tāpēc, ka šī samaksa negatīvi ietekmētu biļešu maksas? Tad, tad jautājums par drošības personālu lidostās. Tad jūs runājāt par nepilnu laika nodarbinātības līgumiem, par to, ka to skaits ir pieaudzis. Pēdējo 13 gadu laikā to skaits ir divkārt pieaudzis no 10 līdz 20 procentiem. Un eh, šeit es arī gribu jautāt, vai eh, tas vairāk skāris sievietes vai vīriešus un, un uh, cik tad no viņiem uh, strādā pilnā laikā. To iespējams uh, vajadzētu arī apsvērt uh, sociālajā komitejā, bet nu, tas spēlē lielu lomu. Un uh, ir tendence, ka darba līguma tiek slēgta uz aizvien īsāku laiku, un, uh, protams, ka nodarbinātajiem tas uh, nevienmēr ir izdevīgi, taču tā reizēm ir vienīgā iespēja vispār veidot darba vietas. Uh, Visu beidzot runājot par jūsu teikto um, nacionālā atbildība par sociālo apdrošināšanu. Jā, mēs šeit runājam par kustības brīvību Eiropā, par to, ka mēs uh, vēlamies, uh, lai nosacījumi būtu līdzvērtīgi, lai tiem, kas, piemēram, no Spānijas ierodas strādāt Itālijā, būtu pienācīgs nodrošinājums, uh, tiesības. Un jautājums ir par to, uh, Cik lielā mērā mm, jūs domājat, ka ir vajadzīga šī tuvināšanās? Sociālajā jomā ir vērojama uh, koordinācija, bet trūkst kopīgu noteikumu. Un uh, ir, ir sarežģījumi šo normu tuvināšanā. Un pēdējais jautājums par uh, tālāk izglītību. Uh, Un, eh, manuprāt, runājot par sociālo nodarbinātību, ir svarīga arī šī tālāk izglītība. Kāda tad ir situācija šajā jomā? Greens, Paldies un Krāmerkungs zaļajiem. Jā, arī es pateicos par ziņojumu. Sociālā dimensija Eiropā, protams, ka tas ir cieši saistīts ar eh, Eiropas Savienības eh, pašiem eh, pamataspektiem, un mēs ar vienu kontis konstatējam, ka kaut kā trūkst. Un, protams, ir vērojams, ka zināmās jomās nav pietiekami daudz iespēju, bet mums tas ir jāuzlabo, mums ir jābūt sociālajai apvienībai, nevis tikai ekonomiskajai apvienībai ar iekšēju tirgu. Uh, Manuprāt, komisijai ir konkrēti uzdevumi. Esošie tiesība akti ir eh, jāpārauga. Un, eh, protams, termiņi tiek saīsināti, tas viss notiek ekonomisku apsvērumu dēļ. Eh, ja, ja kavēs lidmašīna, tas, šīs sekas ir tālajošas, šīs sekas ietekmē arī personālu. Uh, Runājot par apkalpošanu personālā, par apkalpošo personālu, ja viņi ir eh, kalpoju, darbojas, tas strādājuši 12 stundas, un tā ir viena lieta, bet ja pilots ir strādājis 12 stundas, tas tā ir pavisam cita situācija, un jautājums ir, kāda ir kontrola un kāda ir vēršanās pret eh, noteikumu pārkāpšanu, jo šāda pārkāpšana pastāv. Tad ir jārunā par efektivitāti un drošību jo tie ir cieši saistīti, Un eh, skaidrs, ka, ja tiek maksātas zemes algas, tad arī personāls nav augsti kvalificēts. Arī drošības dienesti lidostās ir cieši saistīti ar dempingu algu jautājumu. Te pašā laikā ir eh, diezgan apšaubāmie eh, noteikumi mm, ar šķidrumiem lidostās, bet ir, ir, ir citi aspekti, kas netiek ņemti vērā te pašā laikā. Un kāda tad ir eh, veidi, kā cīnīties par šiem noteikumu pārkāpumiem? Treškārt, eh, ja mēs runājam par sociālajiem aspektiem, jārunā arī par eh, veselības aprūpi. Vācijas televīzijā bija runa par vairākiem ziņojumiem attiecībā uz to, ka līdmašīnu gaiss ir vēzi veicinošs faktors. Kabi, lidmašīnas salonā esošais uh, eh, gaiss uh, eh, ir, ir viens no riska faktoriem, un uh, to privāti ir noskaidrojuši piloti ar ārstu un speciālistu palīdzību, un uh, tika par paraugiem izmantots uh, piesārņotais gaiss no lidaparātu saloniem, un šīs sekas izpaužas arī uh, uz pasažieriem. Izrādās, ka šī problēma ir zināma jau gadiem ilgi un nekas neno, nenotiek. Un tad es gribētu jautāt, kāda tad ir kompetence. Un, ja tiek veiktas pārbaudes un nekas nenotiek, tad vai šāda situācija ir pieļaujama? Un kādas tad ir sekas? Uh, ja ekonomiska apsvēruma dēļ tiek radīts risks veselībai. Visu beidzot runājot par zemajām izmaksām. Arī uh, par lētajām aviokompānijām. Arī šeit jārunā par noteiktām lietām, piemēram, EasyJet no Šonfeldas līdz Briselei. Te ir ļoti daudz uh, darbinieku. M mēs esam dzirdējuši, ka lidojumi uh, Ka lidojumi pēdējā brīdī tiek atcelti, ir, ir runa arī par šo darbinieku algām, uh, un, un, un, uh, un, un jautājums, uh, kā tad īsti notiek šis transports ar citu avio kompāniju, kas ir dārgāka. Šķiet, ka šeit trūkst atbildības uzņemšanās, un arī tā ir sociālā dimensija, un šeit ir runa par nodarbināto tiesībām. Un, uh, Te es eh, labprāt eh, jautātu, kādas ir cīņa pret pārkāpumiem šajā situācijā. Fosters kundze, ECR. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Par šādiem ziņojumiem jāsaka tā, ka tie ir ļoti visaptveroši un skaidrs, ka nevajag vērt vaļā Pandoras lādi, eh, bet katrā ziņā jautājums ir gan sarežģīts. Es, protams, izsaku atzinību par šo ziņojumu, jo es apzinos, cik grūti ir par desmit gadu periodu ievākt precīzi datus. Kopumā tas ir tāds labs kopsavilkums tam, kā ir attīstījusies šī nozare. Bet pieminēšu dažas lietas, jo tās jau ir iepriekš aktualizētas par to, kā šī nozara ir attīstījusies, un to jau arī lielākā daļa no jums labi zina. Es domāju, Mm, es neesmu vienīgā, kas šajā nozarē ir 20 gadus un vairāk strādājusi. Es vēl pirms 20 gadiem sāku to darīt, eh, kad eh, sāka attīstīties čārterreisu eh, sektors ar pirmkārt lidojumiem uz Spāniju. Un tad vairs nebija tik ekskluzīvs šis sektors. Šobrīd uh, Eh, nozare eh, ir attīstījusies tik tālu, ka praktiski jebkurš var lidot uz savu vēlamo vietu. Par aliansēm mums jau bija viens dokuments, ja jūs atceraties priekšsarētāji, par vienotā tirgus izaicinājumiem, tas bija pirms kādiem 8-9 gadiem, un secinājumi bija tādi, ka uh, teorētiski tas ir labi, bet uh, jāsaka, ka ļoti daudz mazi reģionālie pārvadātāji apvienojās aliansēs ar lielajiem pārvadātājiem. Tādējādi bija uh, iespēja saglabāt arī šos reģionālos pārvadātājus, reģionālās lidostas. Un uh, tas arī attiecināms uz Lielbritāniju, tā skaitā Hītro lidostu eh, ne tikai uz mazajām, bet mums bija vajadzīgs, lai mums darbotos arī reģionālās mazākas lidostas. Uh, Un tas, manuprāt, ir svarīgi atcerēties, kad mēs runājam par aliansēm. Es to visnotaļ atbalstu, bet eh, ir vēl viena lieta, eh, kas, protams, ir sarežģīti jautājumi, tie ir līgumi. Nē, esmu pilnībā pārliecināta, bet komisija uh, izcēla to, ka ir vairāk ziņojumi jau bijuši šajā jomā, gan par mobīliem darbiniekiem, gan citiem, bet es šeit neredzu, godīgi sakot, eh, ar ko tad šī nozara ir tik atšķirīga no citām nozarēm. Ja es eh, strādātu Vācijā vai ASV, uzņēmumā, piemēram, kas ir Britu uzņēmums, bet kuriem ir vietējās filiāls, uh, tad eh, bieži vien viņi strādā vietēji līguma palīdzību. Tā kā es neredzu, kas te ir tik atšķirīgs, un tas, ko runāja par Air France un KLM, KLM darbinieki strādā KLM, savukārt Air France darbinieki joprojām, viņu darba devējs ir Air France. Tā kā nekas būtiski nav mainījies. Tā kā joprojām viss ir nodalīts, un es neredzu, ar ko tas būtu tik sarežģīts. Savukārt, kas man rada bažas, ir eh, tas, eh, kā mēs varam nodrošināt šo attīstību, kādi eh, lēmumi tiks pieņemti par šiem uzņēmēm. Mēs apturējām savu laiku valsts palīdzību šādām aviolīnijām, kas lielākā daļa ir valsts šīs publiskās kompānijas. Un dalību valstīm arī ir jāuzņemās sava atbildība, nu, tā skaitā par eh, minimālo algu un citiem jautājumiem. Es nedomāju, ka šim eh, sektoram ir nepieciešama savādāk attieksme kā pret citiem. Līdz ar to varu rezumēt, ka jā, diskusija ļoti interesanta, bet eh, noslēgumā priekšsarētājies vēl vienu lietu pieminēšu. Tik runāts par harmonizāciju Tad eh, runāts arī par eh, šiem apkalpi, šeit arī var būt harmonizācija, un tad jūs pieminējāt drošību, kas, protams, ir svarīga, un eh, tā skaitā Eiropas drošības aģentūra, kur mēs uzticamies un regulē pilotu licences un cits jautājums, arī tur ir svarīgi lēmumu pieņemt. Tālāk apkalpošais personāls lidmašīnās. Tātad eh, šeit ir visdažādākie jautājumi un problēmas arī, jo izskatās, ka dažiem liekas eh, tik uh, svarīgi, ka lai šim personālam būtu medicīniskās pārbaudas reizes gadā. Uh, galu galā jāsaka, ka man nelieliem uzņēmumiem uh, ņemt, eh, izņemt no apgrozības, tā teikt, šos eh, cilvēkus, lai eh, viņi iziet pilnu medicīnisko apskati. Tā nav normālā prakse. Protams, pilotiem ir ik pēc sešiem mēnešiem tas jādara, tas ir vajadzīgs viņu darbam, bet mums ir jābūt piesardzīgiem attiecībā uz to, kur tas viss virzās. Līdz ar to es teiktu tā, kopumā es dokumentu atbalstu, Un eh, gaidu arī dokumentu, ko jūs plānojat eh, iesniegt nākamajā gadā, bet es tomēr aicinot būt piesardzīgiem. Es ceru, ka Eiropas komisija neiesniegs priekšlikumus eh, direktīvām vai regulām, kas neļaus eh, aviolīnijām eh, konkurēt globālā līmenī. Lai nebūtu tā, ka mēs ciešam atkal no kaut kādām slimībām vai pelnu mākoņiem. Gal galā šīs sabiedrības nodrošina miljārdus ienākumos, un tā skaitā nodokļos, un milzīgu skaitu darbu vietu, tā kā es tiešām vēlos, eh, lai mēs nodrošinātu drošus pārlidojumus, lai mūsu Eiropas aviolīnijas varētu konkurēt eh, ar citām pasaulē. Paldies! <clears throat> Paldies! Tagad arī pats izteikšos. Vispirms vēlējos eh, pateikties komisijas pārstāvim par prezentāciju. Izskatās, ka zināmā mērā tika skaļi pateikts tas, ko mēs daudzi jau jutām, gadiem ilgējot attiecībā uz tir tirgus liberalizāciju. Daudzi no mums bija jau šeit parlamentā, kad mēs pirmo civilās aviācijas eh, likumdošanas paketi apstiprinājām. Uh, Un uh, Fosters kundzei taisnība savos pieņēmumos par to. Jo sākotnējā brīdī mēs cīnījāmies pret uh, valsts atbalstu uh, līdzsabiedrībām un uh, valsts līdzsabiedrībām kā tādām. Un savulaik tā bija ļoti elitāra nozare, tāda elitāra pakalpojums sniedzēji sabiedrībai, bet tad jāuzdod jautājums ir par to, vai uh, Savā ziņā tas, kas šobrīd mums ir, nav arī, eh, var teikt, tāda otra galējība. Es saprotu šo liberalizāciju, ka tā ir eh, sniegusi ieguvumus cilvēkiem. Cilvēki tagad var atļauties lidot tur, kur iepriekš to nevarēja. Tomēr eh, vidas aizstāv teikt, ka tās ir vienkārši katastrofāli planētai. Manuprāt, eh, liberalizācija ir nākus par labo līdz sabiedrībām, privātiem uzņēmumiem. Galvenokārt, eh, jāsaka gan, ka pašiem nodarbinātajiem tas nav bijis tik labi. Es pieņemu, ka nodarbinātības līmenis ir pieaudzis, uh, Un cilvēki parasti saka, jā, liberalizācija nodrošina vairāk darba vietu. Ziniet, kanalizācijas izbūve Anglijā ar savulaik deva jaunas darba vietas, bet tās nebūtu nebija tādas darba vietas, ko cilvēki vēlējās. Uh, ja mēs tā varam salīdzināt. Tā kā mums ir jāskarās uz to, kāda ir darba vietu kvalitāte aviācijas nozarē, un, manuprāt, saistībā ar liberalizāciju nodrošinātās jaunās darba vietas, tas skaits nav pieaudzis, ja mēs runājam par kvalitatīvajām darba vietām. Manuprāt, kvalitatīvo vietu skaits ir tieši samazinājies. Līdz ar to jautājums par to, vai tiešām nodarbinātie ir ieguvuši no liberalizācijas. Liberalizācija, kā Ryanair, EasyJet, ir devuši, eh, zinām, ieguvumu. Es neaizstāvu šo viedokli. Tomēr rezultāti, kas tika uzrādīti, zemākie servisa standarti atkāpšanās no tā, kas bija agrākajiem pakalpojumu sniedzējiem. Apskatīsim, kā ir ar Lingus avio sabiedrībai, Sa kā tas ir, kāda ir situācija pirms Ryanair radās un kāda ir eh, situācija tagad ar Air Lingus. Atšķirības nav nekādas. Jūs jau paši minējāt, darba apjoms ir palielinājies un situācija pasliktinās. Tāpat ir eh, radies rekordliels jaunu līdzsabiedrības skaits, un, un tāpat arī rekordliels bankrotējošu līdzsabiedrības skaits. Tāpat no vienas puses ir rekordaugs pieprasījums, un daudz vairāk eh, lidmašīnu, kas ir smagāvī tūkstneši, ir iesprūdušas, un tagad ir šis absolūti neticamais scenārijs piepildījies, kurā jaunās paudzes 737 Boeing vairs nav nepieciešama. Līdz ar to, ko es vēlos pateikt, liberalizācija ir devusi savu pozitīvos eh, ieguvumus, bet eh, tā ir nu ar diviem galiem. Un ko es vēlētos redzēt tālāk jūsu darbībā? ir tas, ka es vēlētos eh, tomēr redzēt uh, lielāku uzmanību tiek pievērsta sociālajiem aspektiem tieši attiecībā uz nodarbinātājiem, nevis vienkārši darba vietu skaita pieaugums. Protams, ka tāds ir, bet eh, kāda ir maksa par to, salīdzinot ar iepriekšēju, kāda ir sociālajā apstākļa šajās darba vietās tagad, salīdzinot ar iepriekšējo. Un kāds ir apkalpošanas līmenis, kur saņem pasažieri, salīdzinot ar to, kāds tas bija savulaik. Līdz ar to es vēlos no jums redzēt e, skaidrojumu, kā mēs varam šo salīdzinoši labo sākumu virzīt uz priekšu, lai nodrošinātu, ka mums ir ziņojums, kurš aptver visu vienoto tirgu un aviācijas e, tirgus liberalizāciju, ieskaitot tos punktus, kurus es pieminēju. Un tagad došu. Merci, euh, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir skaidrs, un varbūt es atkārtošos par to, ko Gröģa kungs no sākuma teica uh, šai sakarā. Diemžēl nav mikrofons priekšsēdētājiem. Priekšsēdētāji kungs, Atsākšu ar to, ka atsaukšos uz vai strādā prasa runātājs. Labi. Šķiet, ka tagad strādā ļoti labi. Mm. Es gribētu atgriezties pie jūsu teiktā priekšsēdētāja kungs un Groša kunga pirmajiem vārdiem. Liberalizācija, jā, noteikti. Tam ir jāturpinās, par to jautājumu nav. Mēs nevaram uzdot jautājumus par to, vai vajag turpināt liberalizāciju. Eh, ir pierādījies, ka aviācijas sektora liberalizācija eh, ļauj atvērt šo agrāk eltāro un ļoti slēgto sektoru. Un, eh, lai ar un tam nav bijis tik daudz negatīvu sociālo aspektu, kā varētu gaidīt bet tas eh, bija iespējams tikai tādēļ, ka eh, liberalizācija klāt nāca eh, regulu konverģence, lai panāktu lielāku drošību. Ir taisnība, ka nodarbinātības jautājumi aviācijas tirgu joprojām tiek skatīti saistībā ar jautājumiem par drošību. Bez drošības eh, nevar eh, veicināt izaugsmi. Līdzsvars, ko mēs esam šobrīd sasnieguši starp vēlmi eh, atļaut liberalizāciju un tehnisko noteikumu attīstīšanu, ir līdzsvars, kas jau tagad ir pietiekami labs. Protams, tas nav ideāls, to var turpināt uzlabot, bet līdzsvars jau ir panākts. Grošakungs man uzdeva precīzu jautājumu Par asistenci. Uh, uh, tas, ko šobrīd varu teikt, uh, ka šobrīd jau esam uzņēmušies sākt strādāt šai jomā. Mēs vēl veicam pētījumu, gatavojot direktīvas pārskatīšanu. Un Eh, šī gada beigās, nākamā gada sākumā pirmie rezultāti jau tiek uh, sagaidām. Un uh, šai ietvarā mēs skatāmies uz sociālajiem aspektiem, saprotams, un konsultējamies ar visām iesaistītajām, ieinteresētajām pusēm. Esam paralēli arī uzsākuši mm, sabiedriskas konsultācijas uh, un esam ievietojuši mūsu interneta lapā kopš no, no februāra uh, līdz, eh, no, no decembra līdz februārim ievietosim aptauju eh, un pēc tam apkoposim gūtos eh, rezultātus, tos prezentēsim seminārā, kas notiks nākamā gada sākumā. Līdztekus prezentējot priekšlikumus par lidostu noteikumiem, un tas notiks tātad 2011. gadā. Mēs e, izsniegsim e, komunikē par e, lidostu kapacitāti un runāsim par trim likumdošanas iniciatīvām. Lūk, tā tad attīstība notiek šajos jautājumos. Un eh, vēl es gribu atbildēt arī uz Kedravika kunga eh, jautājumu, kurā, dab, kurš bija pēc dabas eh, visai līdzīgs iepriekšējiem. Tātad, vai vajag priecāties par sektoru konsultāciju, vai tieši pretēji vajadzētu satraukties par to? Groša kungs norādīja, ka mēs no valstu monopola esam nonākuši pie privāto kompāniju monopoliem. Jā, protams, sektorā notiek konsolidācija, kā jau novērojām uh, uh, KLM, Air France, uh, British Airways, Iberia, Lufthansa, SN Airlines. Šādā veidā attīstība notiek. Visas šīs alianses, un to es gribu uzsvērt, ir izgājušas konkurences testu gan Eiropā, gan ASV. Domāju, ka uh, Eh, tādā veidā, kā tas funkcionē eh, šobrīd, mums nevajadzētu uztraukties eh, par konkurences kropļošanu. Mēs nevaram darīt citādāk, kā saukt kaķi par uh, Eh, kaķis augt eh, lietas eh, īstajos vārdos, un tātad tirgus vienkārši ir piln, kļuvis pilnīgi jauna attīstības stadijā. Un ir daudz lietas izmainījušās. Līdz ar to ir iezagusies, zinām, nestabilitāte, skaitā ekonomiskajā plānā. Un uh, Eh, tāpēc, lai situāciju nostabilizētu, mums ir skaidri vienkārši jānosaka noteikumi, lai to regulētu. Bet uh, Eiropas līmenī mēs nedrīkstam iejaukties uh, algu noteikšanā. Tomēr mēs uh, nedrīkstam arī, mums ir jākontrolē, lai nerastos sociālais uh, dempings vai šajā nozarei vai jebkādā citā. Uh, Tātad zemo izmaksu uh, līdzsabiedrības pret tradicionālajām. Uh, mēs uh, šeit vērojam divu pilnīgi dažādu darbības modeļu attīstību. Un uh, varbūt attīst, uh, īs, īsiem ceļojumiem. Uh, arvien vairāk attīstīsies zemo izmaksu e, līdzsabiedrību pakalpojumi, kamēr garākiem lidojumiem ar, joprojām izmantos tradicionālās aviolīnijas. Un e, tādā veidā šīs, šie divi veidi varētu joprojām turpināt veiksmīgāk pastāvēt. Un e, tas ir modelis, kas šobrīd pastāv. Uh, un eh, skatīsimies, vai nākotnē varētu tas arī turpmāk veiksmīgi turpināties. Domāju, ka šādai pieeja ir zināma um, efektivitāte, un tomēr tas neļauj uzņēmumiem, kas darbojas saskaņo ar šo uh, modeli, pielietot sociālo dempingu, kā jau to minēju. Eh, vairāki runātāji par šo jautājumu eh, izteicās, un eh, tam ir pamats. Tas, ka mēs, ka tiek piesaistīti darbinieki no citām valstīm, tas nozīmē lielāku mobilitāti. Un tādēļ es domāju, ka mums ir jāatzīmē ROM 1 regula Eh, kurā ir Uh, rasts īsts un derīgs risinājums. Paskaidrošu, uh, kontrakta izvēle būs uh, brīvi pieņemama, bet šis pats kontrakts, līgums nedrīkstēs liekt darbiniekam gūt labumu no obligātajiem noteikumiem, kas pastāv valstī, kurā viņš veic savu darbību. Šādi noteikumi eh, attiecas uz visiem galvenajiem eh, darba aspektiem, piemēram, sākot jau ar algu. Un eh, nedrīkst jebkādam arī citas valsts darbiniekam valstī, kurā viņš strādā, piemērot sliktākus apstākļus kā paša šīs valsts iedzīvotājiem. Tādā veidā mēs cenšamies pēc iespējas vairāk aizsargāt visus darbiniekus. Tāpat es daļēji atbildēju arī uz Enkadraui kunga jautājumu. Man jāatzīst, Eh, ka eh, šim pētījumam eh, bija savi ierobežojumi, kā jau to norādīju, un mums vēl nav pietiekoši uzticamu datu, lai mēs varētu novērtēt šī brīža aktivitāšu līmeni attiecībā uz darbiniekiem, kas tikuši atlaisti, lai to vietā pieņemtu ārpakalpo, piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus. Šo tendenciju konstatēt un izmērīt ir ļoti grūti. Bet eh, to mēs vēl tālāk, turpinot šo dokumentu attīstīt, centīsimies darīt. Es eh, tikko norādīju, ka mums ir paredzēts eh, pārskatīt darbinieku ārpakalpojumu izmantošanas direktīvu. Tas ir tādēļ, ka uh, Eh, mēs vēlamies ieviest lielāku skaidrību tajā. Un eh, jums ir jautājums par eh, to, kā, sociālai, kā sociālai likumi attieksies uz tirgus, uz aviācijas tirgu. Jautājums ir, neskatoties uz to, ka mēs šo jautājumu skatām it īpaši pievēršot uzmanību arī uh, drošības e, jautājumiem, tāpat kā uh, jūr, par jūras transportu runājot, uh, neskatoties to, ka mēs uh, Eiropas gaisa drošības uh, aģentūrai lūdzam uh, runāt par uh, flight time limitations, par uh, lidojumu uh, ilguma ierobežojumiem. Uh, Un uh, Fosteras kundze arī jautā, jautāja par uh, certifikāciju uh, apkalpes uh, personālam un par, uh, medici, uh, par, ār, par veselības pārbaudēm. Uh, mums par to šobrīd ir sabiedriskas uh, pārunas, un tas ir tiešām ļoti grūts jautājums tehnisko aspektu dēļ. Un uh, šobrīd Galvenā doma ir tāda, tik līdz aģentūra būs beigusi savu darbu, un mums būs iespējams izvērtēt tehniskos, sociālos aspektus. Tad 2012. Eh, gadā, jo līdz tam tas nebūs iespējams, tad eh, mēs nāksim klajā ar priekšlikumu, kas eh, iespējams varēs grozīt pastāvošos noteikumus šai sakarā kuri ir EU ops regulā eh, definēti pirms vairākiem gadiem. Tātad mēs pie tā strādājam, bet eh, varbūt mūsu līdz šim beig, eh, veiktais darbs ir pārāk ierobežots, bet nu tāda ir reālā situācija šobrīd. Un Un mums ir jāatceras, ka mēs paralēli arī gribam vienādu konkurenci e, nodrošināt visā Eiropā un pilnīgu harmonizāciju. E, un e, paturēt tam visam līdz prātā arī sociālos jautājumus. Tātad Elsners kundze. Jā, varbūt personāls kas ir eh, atbildīgs par eh, drošību eh, lidostās, saņem pārāk zemas algas. Es neesmu par to pilnīgi droši, bet pieļauju, ka tā varētu būt. Šai jautājumā mums nav nekādas iespējas rīkoties, bet mēs strādājam pie tā, lai kontrolētu drošības līmeni lidostās un garantējums, ka šo kontroli veids patiešām ļoti nopietni un detalizēti. Un uh, uh, ik pa laika mēs sastopamies ar nopietnu problēmu konstatāciju un sazināmies ar uh, iesaistītajām dalību valstīm un uh, atkārtošu, ka drošība lidostās Eiropā tiek ļoti nopietni nodrošināta un kontrolēta. Par jautājums par sieviešu vīriešu darba vietu pieauguma samazināšanos. Jā, protams, eh, šis jautājums mums būtu tālāk vēl jāizskata par atšķirīgo sociālo noteikumu piemērošanu, kas iesaista, kas attiecas uz mobilajiem vai ārštata darbiniekiem, atkal eh, atsaucos uz jau pieminēto regulu, kurā tas ir atrunāts, bet arī padomu un parlaments eh, vēlas eh, izstrādāt par to tiesību aktus par pensiju noteikšanu kas e, samazinās atšķirības starp štatu un ārštu darbiniekiem. Krāmerkungs, jā, piemērojot nacionālo likumdošanu, eh, transponējot kopienas likumdošanu nacionālā līmenī, eh, mēs gribam panākt eh, lielāku drošību. Un kas ir ļoti e, svarīgs uh, drošības uh, aspekts ir uh, šīs darba stundas. Tas, uh, cik daudz darbinieki tiek nodarbināti katru dienu. Un uh, tas uh, ir aptrunāts kopienas likumdošanā. Eh, jums vajadzētu nedaudz jau eh, eh, tu, tuvoties jūsu runas beigām. Atvainojiet, man tiešām ļoti aizrauja šī tēma, saka runātājs. Mēs šobrīd vēl turpinām skatīt to, kādi eh, vēži veicinoši faktori eh, pastāv eh, avio transportā, bet par to vēl nav sīkākas informācijas. Pār pasažieru tiesībām tā ir tēma, pie kuras mēs strādājam. Jūs zināt, ka publiskas konsultācijas tika uzsākts pagājušā gada beigās. Uh, Un eh, rudenī ir sagaidām arī eh, informācija par to. Eh, mēs esam izskatījuši lidojumu 171. degulas priekšlikumus. Priekšstādātā kungs, es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem, tā skaitā uz Fosteras kundzes jautājumu. Noslēgumā esmu eh, piefiksējis jūsu izteiktās vēlmes, un eh, mans eh, priekšlikums ir turpināt šo pirmo mēģinājumu skatīt šos jautājumus. Mūsu, mums nepieciešamais laiks būs atkarīgs no tā, cik daudz laika vajadzēs, lai iegūtu uzticamus statistikas datus, kas mums sniegs nepieciešamo informāciju. Uh, Jūs eh, norādījāt arī uz vairākiem nopietniem trūkumiem, eh, kas, eh, jūs norādījāt uz bankrotiem, kas piemeklējuši vairākas avio kompānijas pēdējo gadu laikā, un tas ir arī jautājums, ko varētu vēl izskatīt. Bet ņemot vērā, ka no elitāra sektora tagad tas ir pārvērties par vienkārša ikdienas pakalpojuma uh, sniedzēju, eh, vai nav nekāds brīnums, ka eh, eh, ļoti ka augstprātīgie tirgus spēlētāji, kas izmantoja agrāk savu stāvokli ar ļoti augstajām barjerām citiem spēlētājiem ienāk tirgu, ka vairs nav apmierināti ar šīs dienas darba situāciju. Tas būs šobrīd īsumā viss. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par to. Esmu pārliecināts, ka komiteja eh, labprāt sadarbosies eh, arī jums pie regulas 261, kas, manuprāt, ir brīnišķīgi, un arī EU ops. Uh, Tā kā tikko jūs izlēmsiet nākotnē nākt klajā ar jaunumiem, tad esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ļoti labi sadarboties. Tā kā paldies par jūsu prezentāciju un ka atbildējāt uz uzdotajiem jautājumiem. Nākamais darbkārtības punkts ir 2011. gada budžets. Varbūt pirms mēs dodam vārdu referentam, atgādināšu deputātiem, ka ir e, nepieciešams ieskatīties e, šai atzinuma projektā, jo saistībā ar Lisabonas līgumu tagad mums ir budžetam tikai viens lasījums, līdz ar to ir nepieciešams sagatavot savu atzinumu balstoties uz to un atcerēties, ka lasījums ir tikai viens. Tātad ziņojums eh, jums ir pieejams, Rikē kungs, Dominika, vārds jums par 11. gadu budžetu. Merci, euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jau atgādinājāt, mēs šeit esam eh, eh, īpašos apstākļos, būs tikai viens lasījums. Uh, Un vēl mums ir arī operacionāls zināmas grūtības. Tomēr gribu pateikties fiktīvajam um, eh, referentam, kas ļoti uh, labi uh, sastrādājās ar mums, uh, arī ņemot vērā mūsu jaunās vajadzības attiecībā uz termiņiem. Paldies ēnu referentam tātad par uh, budžetu transportam un turismam. Eh, šo pagaidu eh, atzinumu mēs eh, veidojam balsoties uz komisijas priekšlikumu. Vēl nogaidām, kāda būs padomas nostāja. Jau ir zināms koripēra viedoklis, bet padomas nostājas mums nav. Tā tiks sniegt tuvāko dienu laikā. un mums vajadzētu pirms 8. Eh, septembra pabeigt eh, darbu eh, pie šī dokumentu, kas nozīmē, ka atbildīgajiem cilvēkiem iespējams brīvdienu laikā vajadzēs turpināt šo darbu. Vispārējo kontekstu jūs jau zinat, mēs esam krīzes apstākļos Tāpat ir stājies ja spēkā Lisabonas līgums, kas ir ieviesināms izmaiņas procedūrā. Budžetu mēs apskatām balstoties uz komisijas priekšlikumu, jo mēs gan sākotnē pirms tam sniedzām savu viedokli komisijai bet pēc tam tiek iz, ieviesti grozījumi. Budžets, ko komisija piedāvā, globāli skatoties, ir visai pieņemams, bet e, kas mūsu AA e, sekcijā e, man, mazinās manevra iespējas, visai sekcijai būs 500 miljoni eiro. Um, priekšlikums eh, nedaudz samazina par 1,7%. Eh, eh, Tātad būs pieaugums arī TNT par 10%. Un tas, par ko mēs esam nobažījušies, eh, ir tas, ka šādā krīzes situācijā transporta nozare, un es domāju, mēs visi varam eh, piekristam, ir ļoti svarīgs stūrakmens ekonomikas aktivitātei, eh, tā skaitā arī fiziski, jo cilvēku un preču ar pārvadājumu ir strateģiski, bet tas rada aptuveni 10% IKP, un nevar teikt, ka krīze var kalpot kā arguments, lai tādējādi samazinātu budžetu transporta nozarei. Jo tieši mēs šādi mēģinām pārvarēt šo krīzi, un uh, vides aspektos. Transports ir lielā mērā saistīts ar klimatu pārmaiņām un CO2 izmešiem. Un eh, mēs, eh, protams, eh, mēģinam risināt šo situāciju. Tātad, ņemot to visu vērā, neizskatās, ka būtu pārāk loģiski sākt apstrīdēt transporta nozarei piešķirto budžetu. Līdz ar to, kas ir ierosināts ziņojumā, kas ir jūs priekšā, tā tad mēs iesakam sekot komisijas ieteikumiem, it īpaši, kur tiek sniegts atbalsts infrastruktūrai TNT tīkliem, uh, Un tāpat arī aģentūras līdz šim nebija pietiekami aptvērtas, tā skaitā par TNT eh, jautājumiem. Bet šeit eh, parlamentam ir eh, svarīga loma. Mums ir nepieciešams, lai tādējādi tik īstenota Eiropas līmeņa politika, tā skaitā to jautājumu jomas, uz kurām ir īpaši uh, uzsvaru veikuši deputāti. Un uh, tādējādi arī uh, no vienas puses it kā kaut kas tiek ieviests, bet pēc tam vairs tam netiek nodrošināts turpinājums. Tas gluži nav pieņemam. Tad attiecībā uz aģentūrām deputāti ierosinājumi varbūt nebija pietiekami tā, un tas arī ir redzams no ziņojumu. Uh, Ideja bija tāda, ka mēs varētu atgriezties pie komisijas priekšlikuma, kas bija samērā skaidrs. Mēs tad atbalstītu papildus ieguldījumus TNT tīklos un arī atbalstītu jaunas sagatavošanās darbības kopienas līmenē piemēram, e-biļešu rezervācijas sistēmām, lai palīdzētu eh, cilvēkiem atvieglot eh, šo eh, e-biļešu izmantošanu, lai viņas tiktu ieviest arī dažādu transporta līdzekļu savienojumu, rezervācijas iespējas viņu ceļojumos, jeb tā saucamās intermodālos Un tālāk jautājumi, kas skar visu kopienas kompetenci. Uh, te ir sadaļas, kas ir intre kompetences jomā. Mēs esam apsprieduši šos jautājumus, esam apsprieduši arī sagatavošanās darbības, lai turpinātu arī uh, apskatīt sociālos uh, aspektus, turismu jautājumus un tādējādi eh, tā rezultātā nonāk pie jauniem sagatavošanas eh, pasākumiem, eh, kultūras turismu veicināšanai, industriālā turismu veicināšanai. Un šeit mēs esam apskatījuši komisijas komentārus par šiem sagatavošanas pasākumiem kas lielā mērā atbalsta tos priekšlikums, kurus mēs nesen izteicām, un eh, tas eh, balstās uz multimodālu informāciju un rezervēšanu, eh, kas sāktos ar trim valstīm un trim valodām, tādā mazākā mērogā šo aktivitāti uzsākt. Un mums likās, ka ja tas būtu uzreiz lielā mērogā, tad tas atstātu samērā lielu ietekmu uz budžetu un komisija atbalstīja mūsu viedokli šajā un arī citos jautājumos. Un eh, priekšsarētāji, ja es varētu vēl eh, pieminēt vēl priekšlikums, kas mums šeit ir, eh, tad padoms nostāja mums vēl nav zinām, mums ir tikai korepēra nostāja, tā tad neoficiāls šis viedoklis, un šo priekšlikumu bija samērā grūti akceptēt tiek ierosināts samērā liela līdzekļu samazinājuma. Tātad to mēs redzam no korepēra sniegtās informācijas. Tātad liels samazinājums pētniecības finansējumam, kas, manuprāt, ir pretrunā pašiem eh, transporta nozars mērķiem, tāpat arī liels samazinājums finansējumā aģentūrām, kaut gan mēs prasām palielināt aģentūrām pieejamos līdzekļus, un nepieņemams eh, priekšlikums samazināt lielā mērā eh, finansējumu dzelzceļa aģentūrai, kas jau savā ziņā bija sodīta ar, jau iepriekš ar mazāk finansējumu un tad paņem 10% no pirmās un otrās sadaļas. Tāpat arī tas nozīmē samazinājumu jūras e, drošības aģentūrai. Un, protams, mēs esam absolūti pret e, līdzekļu samazinājumu pētniecībai un arī par kopējiem Eiropas tīkliem. Mūsuprāt, tas eh, nešķiet, ka šādi priekšlikumi būtu pamatoti ņemt nost finansējumu infrastruktūrai, pētniecībai un aģentūrām, jo tas šobrīd izskatās ir tieši tas, ko padomi vēlas panākt, samazinot eh, izdevumus. Un mēs esam pārunājuši to arī ar eh, ēnu referentiem, un ierosināsim grozījumus lai atjaunotu eh, iepriekšējos komisijas priešlikums, īpaši par aģentūrām. Un tas tieši tas arī šobrīd ir situācija. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Man šobrīd ir pieteikušies seši runātāji. Cerams, ka mēs līdz pieciem paspēsim. Vispirms Liberatskī kungs no sociālistiem, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jā, liels paldies priekšsarētājiem. Es jau no paša sākuma vēlētos eh, paust eh, atbalstu referentam, jo sadarbība ar viņu vienmēr sniedz gandarījumu. Tagad atgriezīsimies pie paša budžeta. Ehm, mēs atzinīgi vērtējam to, kas ir iekļauts ievada daļā, tātad eh, mērķi, kurus mēs kā sociālisti esam noteikuši, tātad transports, kā veids, kādā mēs varam nodrošināt pieaugušo sociālo mobilitāti. Tādējādi mēs e, īstenojam savas pamatiesības. Un tālāk transports arī kā veids, kā, kā mēs varam iziet no krīzes Un, eh, protams, arī eh, budžeta struktūra un veids, kā referents prezentēja šo ziņojumu, to mēs visu vērtējam atzinīgi. Tas attiecas uz pozitīvajiem elementiem, bet tagad atgriezīsimies pie realitātes. Kopumā mēs esam nobažījušies par eh, viedokli, ka šis budžets ir pirmais tik skaidri saskatāmais budžets, kurā tiek mēģināts saglabāt esošo situāciju un netiek eh, parādīts nekāds progress. Principā tādējādi mēs redzam, ka palielinās ierobežojumu finanšu jomā. Tā pašā laikā mēs arī eh, redzam, eh, ir palielinājums esošajām iniciatīvām, bet nav nekā jauna gandrīz. Eh, varbūt tā ir esošā situācija un vēlāk kas mainīsies, bet eh, šobrīd eh, attiecībā uz Rekēkunga viedokli mēs nevaram gluži tam piekrist. Pirmkārt, jau attiecībā uz Korepēru pausto viedokli attiecībā uz TNT tīkliem ja mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu kontinents ir viendabīgs un palielināt iespējas iziet no krīzes, mēs nevaram paši sev padarīt to neiespējam, mēģinot kavēt Eh, šo tīklu attīstību. Mums tas ir nepieņemami. Mums sociālistiem ir skaidri eh, jāatzīst, ka mēs zaudējām balsojumā pagājušā nedēļā plenāra sesijā slavenais sestais grozījums, kas attiecās uz eh, to līdzekļu pārdalīšanu, kas ne, netika izmantoti kohēzijai, sociālajiem jautājumiem, pārdalīt tos uz eh, sociālajiem jautājumiem. Protams, ka ne, tas nav tik vienkārši izmantošos, ne, neizmantotos līdzekļus citiem mērķiem. Tā vietā šobrīd ir izveidots uh, vai plānots vismaz izveidot struktūru, kas varētu koordinēt eh, šos līdzekļus eh, saistībā ar Eiropas Investīciju banku, un, bet eh, tas jau tāpat tiktu darīts, un es nedomāju, ka tam ir jāparādās ziņojumā. Tālāk mums ir jāuzdod sev svarīgs jautājums. Tas attiec uz minētajām aģentūrām un draudiem vai riskiem saistībā ar finansējumu samazināšanu šīm aģentūrām. Šobrīd eh, mums likās, ka eh, aģentūras spēj izpildīt savas funkcijas, saņem pietiekam finansējumu tam. Dažkārt mēs esam negatīvi noskaņots eh, pret šo situāciju, ja nepietiek finansējums pamatfunkciju veikšanai. Šeit mēs nesaprotam, kādēļ jāsamazina līdzekļi, kā tad aģentūras varēs izpildīt savus, savus uzdevumus un funkcijas. Uh, Un um, ir skaidrs, ka mums ir pašiem sev jāuzdod šie jautājumi. Tāpat mums ir jāsaka, ka budžets ir pietiekams, lai varētu saglabāt īstenošanu attiecībā uz Eiropas politikām. 2011. gads, kā es saprotu, būs neparasts gads, jo izstrādātā politika beidzas ar šo gadu, un uh, Tālāk, attiecībā uz īstenošanas tempu, tām regulām, eh, par kurām ir runa, tur jau rodas problēmas. Tālāk par pētniecību un attīstību. Mēs jau runājam par Galileo projektu, tādējādi pārējot eh, no transporta jomas uz eh, rūpniecību. Bet dažkārt Galileo tomēr vairāk saistīts ar uh, turismu jomu, uh, bet uh, katrā ziņā kopsavilkumā var sacīt sekojošo. Tāda nu, ir tā situācija. Mums ir tāda mērena apmierinātība ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Jensen kundze, tālāk. Thank you, chairman, and... Paldies priekšsarētāji, paldies Rikē kungam par eh, paveikto darbu. Manuprāt, eh, viņš ir paveicis ļoti daudz. Um, šobrīd situācija ir samērā interesanta. Izskatās, ka padome ir izvēlējusies jaunu veidu, kā to risināt ar rakstisko procedūru. Līdz ar to līdz 16. augustam mēs pat nezināsim, kā padomē ir balsots. Uh, Tātad mums nav datu no padomes, un principā es piekrītu, ka mums jābalstās uz komisijas priekšlikumu, jo komisija acīm redzot zina, kas ir nepieciešams. Katrā ziņā diskusijas būs smagas, vismaz attiecībā uz to, kas plānots e, pārunās ar padomu. Mēs, protams, apzināmies, kādas ir finanšu grūtības dažādās valstīs, un es neesmu pārāk optimistiski noskaņota saņemt papildu finansējumu attiecībā uz to, ko jau ir ierosinājusi komisija. Bet, manuprāt, ja mēs varētu eh, vismaz attiecībā uz aģentūrām eh, kvalificēt šos uh, Eh, finansējums. Tad katrā ziņā aģentūram tiek piešķirt jaunas uh, funkcijas, jaunas pienākums, bet papildus finansējums netiek dots. Un kas attiecas uz Galileo, tad vismaz vajadzētu nodrošināt uh, aģentūrām nepieciešamo uh, finansējumu pamatfunkciju īstenošanai. Tālāk viens svarīgs jautājums par pilotu projektiem un sagatavošanas pasākumiem, kas attiecas Uh, uz šo jomu, un tur vairāk projekta ir arī turismu jomā. Tad, uh, ņemot vērā esošo situāciju, vai varbūt nevarētu palikt pie kādām četrām darbībām? Tātad tā, tā, par sociālo turismu, par ilgspējīgu turismu, tad ir atsevišķi pilotu projekti par industriālo turismu un arī kultūras mantojumu maršrutiem. Es eh, domāju, ka mums ir nepieciešams noteikti prioritātes, jo tādējādi mēs eh, riskējam, ka mēs saņemsim pārāk mazu finansēju katram eh, no šiem virzieniem, varbūt tad jāsamazina to skaits un jāsaglabā prioritārie. Un eh, man, protams, interesē arī eh, eh, šī Eiropas transporta projekts. Es nezinu, vai to var atrisināt attiecībā uz šo inteliģento sistēmu, varbūt ar rīcības plānu starpniecību, bet katrā ziņā tas ir labs mērķis mēģināt nodrošināt papildus finansējumu uh, lai uh, Eiropas iedzīvotājiem būtu iespēja rezervēt uh, vilcienu biļetes, piemēram, pa visā Eiropā. Katrā ziņā man tas liekas ļoti labs mērķis. Tad kopumā es piekrītu Rikē kungam. Es drīzāk esmu nobažījusies par to, ka mums ir pārāk daudz dažādu ideju un mēs nevarēsim īstenot absolūti visus. Paldies! Thank you, Paldies! Un uh, Rikē uh, kungs uh, tikai dara to, ko koordinatori viņam liek, kas attiec uz pilotprojektiem par uh, un turisma jomā. Viņš tikai reaģē uz viņam uzdoto. Uh, Teran kundze, paldies priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlos uh, pateikties par uh, Rikē kunga sagatavoto dokumentu, un man ir daži ieteikumi, daži komplimenti. Tāpat kā jūs, es uzskatu, ka eh, samazinājums budžetā eh, iti, eh, ir īpaši smags attiecībā uz dzelzceļa aģentūru. Ir nepieņemami samazināt šo budžetu, uzliekot papildus pienākumus un ka tas būs tikai 27 miljoni 500 tūkstoši. Vēl vairāk jautājumu par to, kā ceturt ceturtais uh, punkts ir formulēts, kurā jūs runājat par drošības aspektiem. Es domāju, ka te jūs varētu akcentu uzlikt uz drošību dzelzceļa transportā, jo arī tajā ir zināms, ka notikuši vairāk nopietni uh, negadījumi un ir jāatbalsta dzelzceļa aģentūra, lai tā varētu nodrošināt uh, drošību. Otrkārt, uh, par CO2 izmešiem uh, piektajā punktā jūsu priekšlikumā Jūs runājat par potenciālu eh, transporta jomā veikt izmaiņas, lai cīnītos pret klimatu izmaiņām. 30%, eh, eh, par 30% samazināt CO2 izmešu. Es liktu piekto punktu uzreiz aiz trešā punkta, kur ir runāts par atbalstu ekonomikai un dabas aizsardzību. Treškārt, es domāju, ka mums ir jāpievieto punkts uh, par pasažieru tiesībām un informācijas kampaņām, kas jāīsteno. Mēs jau šeit esam daudz diskutējuši par pasažieru tiesībām, un mums arī par to vajadzētu atsaukties šai dokumentā. Un eh, to konkrētāk eh, izskatīt eh, par to, kas ir pielikumos par ilgspējīgu turismu. Mums jāpiemina, ka Donavā situācija ir jāuzlabo par pār Eiropas eh, tīkliem ir eh, visai grūti to nodrošināt, bet man ir piezīme mums ir eh, jās, jāstrādā ar Eiropas tīkliem, jo balstoties uz pastāvošajiem tīkliem un, un skatīties, kā pēc iespējas mazākām investīcijām mēs varam pēc iespējas vairāk izdarīt vērtīga darba. Es atbalstīju to, ka tiek pētīt tests, eh, kā mēs varam uzlabot rezervācijas sistēmas, padarīt to eh, lietošanu vieglāku. Uh, Un jūs arī at, atsaucāties uz vulkānu, kura vārdus nemēģināšu izrunāt, ka e, balstoties uz šo gadījumu mums ir jāpievērš lielāka uzmanība to, kā varam dažādot, e, izmantot tos transporta veids arī garākām distancēm, lai mēs varam nodrošināt e, alternatīvas, ja viens no transporta veidiem kļūst nelietojams. Par Galileo mums ir zināms šaubas par publisko-privāto partnerību. Es gribētu nedaudz vairāk uzzināt par par to, kādi ir mērķi, kādas cerības jums ir šai sakarā. Un eh, vēl es atgriežos pie pirmā punkta, un priekšlikums man ir tāds, ka mums ir eh, jānodro, jāuzsver arī, ka mobilitāte jānodrošina visiem vienlīdzīgi. Un eh, mums ir jāņem vērā, ka ir arī transporta, ka ne visi transporta līdzekļi eh, vien, vienlīdz labi nodrošina visiem uh, mobilitāti un uh, piekļuvi, un ka citskārt uh, kādu šādu mazāk derīgu transporta līdzekļu vietā mums vajadzētu izvēlēties videokonferences vai un izvēlēties nepēr, nepārvietoties. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Zilā kungs, lūdzu. Tāna ziņotājs Čeņeska kungs nav klāt, es būšu ļoti īsi savās komentāros. Es arī gribētu pateikties Rikē kungam par uh, ziņojumu. Um, kopumā es piekrītu pilnīgi Jensens kundzes teiktē, ka visdrīzākais ņemot vērā uh, uh, dalību valstu budžeta situāciju, es domāju, ka mums jāsaprot arī situācija kopā ar Eiropas komisiju šo te pieeju un mūsu grupa ir gandarīti arī par to, ka nevajadzētu ļoti aizrauties šajā situācijā ar, ar um, aģentūru izdevumu palielināšanu, kas arī uh, es, es jūtu ir, ir lielākajā um, daļā komentāru līdzīgs viedoklis. Um, šķiet, ka arī pilotprojekts un sagatavošanas akcija par integrēto Eiropas informācijas un rezervēšanas sistēmu uh, visos pasažieru transporta veidos ir ļoti aktuāla, par ko arī šeit ir izteikušies, un es gribētu arī pateikties Rikē kungam uh, par eh, turismu budžeta koordinātoru vēlmes eh, precīzu ievērošanu ar šiem diviem pilotu projektiem. Tā kā es eh, pateicos ziņotājiem vēlreiz. Paldies! Thank you. Liels paldies! Nākamais lūdzu Šipalis Paskval kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Liels paldies Rikē kungām par ziņojumu! Kas attiecas uz budžetu? Uh, Spānijā nu mēs sakam, varam uh, to pieņemt vai nepieņemt vienkārši, un arī šis skatījums ir tāds. Es uh, da, būšu īs, man ir e, komentārs par galvenajiem jautājumiem, kas mūs satrauc. Par e, pār Eiropas tīkliem, transeiropas tīkliem. Šķiet, ka jau ilgu laiku mums ir pastāvējis sapnis nodibināt uh, transporta savienojumus uh, Eh, un ir bijuši daudz miljoni veltīti eh, šāda tīkla izveidošanai. Un tagad tas jau sāk pamazām pārvērsties par realitāti. Spānijā mēs jau eh, sākam ieviest šādus tīklus, bet, diemžēl, budžeta līdzekļi tam ir par maz. Un šķiet, ka tagad jaunā budžeta dēļ iespējas šādus tīklus veidot būs vēl mazākas ja mums ir jā tiek galā ar tik eh, nelieliem resursiem, tad būs eh, ļoti grūti īstenot dzīvot spējīgus projektus, kas būtu ļoti noderīgi. Kas attiec uz aģentūrām? Tad neko daudz eh, pozitīvu šajā ziņojumā par tām nemin. Mēs zinām, ka pastāv vairākas aģentūras, kuras ne, šķiet, ka nepilda savu lomu, bet Tas, tās to nedara, jo viņām nav nepieciešamo resursu, lai viņas varētu pildīt savas funkcijas, tām vajag resursus. E, parlamentā katram ir e, pašajam savas e, intereses. Ja jūs lūkojaties uz jūrniecības aģentūru, to es, tai esmu sekojis jau kādu labu laiku un divi tās galvenie, divas galvenās atbildības ir drošība un tās darbinieku eh, stāvokļa vērtēšana. Ja eh, aģentūrai nav resursu, lai to īstenot, tā, eh, tā arī nevarēs to veikt. Skatoties par turismu, Eh, krīzes laikos mums ir jāparāda, ka Eiropas Savienība var piedāvāt pavievienoto vērtību caur turismu, eh, karojot pret eh, krīzi. Mēs zinām, ka Eiropai kopumā ir lielāka kapacitāte to darīt kā atsevišķām dalību valstīm. Ja mēs to neapzināmies, mēs tad nespēsim īstenot projektus, kas mums ir prātā, bet katrā gadījumā Rikē kungs, liels paldies par jūsu re realistisko pie pieeju, ka arī ļoti nopietnas jūs esat bijis un esat izvairījies no demagoģiskiem argumentiem un esat centies uh, atsaukties uz lieliem ideāliem, bet arī paturot prātā realitāti. Paldies, lūdzu, Francenas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Es varu pievienoties pateicības vārdiem, ko jau veltīja Rikē kungam. Liels paldies par jūsu izteiktiem priekšlikumiem. Man ir jautājums un viens komentārs. Kā uzklausījām, situācija parāda, ka Eh, parādās daudz eh, samazinājumu budžetā, ne tikai eh, Eiropas Savienība kopumā, bet arī vairāk, daudzas dalībvalstis samazina savus budžetus. Eh, budžetu Eiropas Savienība plāno tālu uz priekšu, septiņus gadus uz priekšu, un mēs jau varējām paredzēt, ka šāda budžeta samazinājums ir gaidāms, bet katrā gadījumā tālāk nākotnē eh, finansu eh, pielietojumā mēs sajutīsim šīs sekas. Un eh, skaidrs, ka 2014. gada budžetā arī mēs vēl jūtīs, jutīsim šī šogad esošo krīzi. Un tomēr Eiropas Savienības budžets ir eh, ļoti svarīgs. Tas ir eh, jāsaglabā zināmā līmenī, lai mēs varētu sasniegt sev nospraustos mērķus. Tāpat kā valstu uh, budžetiem, uh, arī caur šo mēs vēlamies sasniegt zināmus mērķus. Un mums ir jāsaprot, kādi kompromisi jau ir pieņemti gan nacionālā, gan uh, Eiropas Savienības līmenī. Mēs zinām, ka ekonomiskie argumenti ir ļoti stipri un pārliecinoši, bet mums ir jāiegulda infrastruktūrā, transportā, izpētē, un tas galu galā palīdzēs Eiropai it īpaši kļūt stiprākai un izkļūt no krīzes. Tas bija ievads pirms sāku eh, savus galvenos komentārus izteikt. Pirmkārt, eh, komentāru kungam gribu eh, bilst par Cezāru projektu, kas šobrīd ir kritiski svarīgā izšķirošā fāzē. Mēs zinām, ka ir paralizēts gandrīz vai Cezara projekts Eh, vai jūsu prāta atvēlētais finansējums tav, eh, tam ir pietiekošs? Vai jums eh, šķiet, ka šāds budžeta samazinājums nebūs ar nopietnām sakām? Tāpat par budžeta samazinājumu aģentūrām kā MCA mēs dzirdējām vairākas dalībvalsts izsakām kritiku, eh, jo eh, mums ir jāskat vairāk nepieciešams finansējuma eh, gan drošības nodrošināšanai, gan darbinieku algām. Mums ir par pasažieru informētību jārūpējas nodrošinot informācijas kampaņas un jārūpējas arī par jūras pasažieru drošību un informētību, kas nav atsevišķi šeit izskatīts. Uh, Par eh, pilotprojektiem Rikē kungs. Eh, ir neliels eh, pilotprojekts saistīts ar drošību, par kuru es varētu pastāstīt. Eh, tajā mēs pētījām eh, kā eh, upurus un kādos konkrētos gadījumos un darbinieks, kas bija atbildīgi par drošību. Un analizējām viņu ziņojumus, lai saprastu, kā mēs labāk varam nodrošināt drošību, kādi resursi tam ir nepieciešami. Ir bieži šādas tikšanās eh, nodrošināts ļoti fragmentētā veidā visā Eiropā, bet 500 um, eh, tūkstoši eiro šādiem pilotprojektiem šobrīd ir atveltīti un nedomāju, ka eh, ar to pietiek, jo šādi pilotprojekti ir ļoti svarīgi, lai mēs atrastu pareizos risinājumus, saprastu, kā tālāk strādāt drošības jomā. Maisterkundze. Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu īsi, jo mūsu pārstāvji jau daudz ir teikuši. Bet uh, es gribētu vēl norādīt, uh, manuprāt, kaut arī daudz ir darīts, uh, nekad, nevar būt, nekad nevar būt izdarīts par daudz. Runājot par šo integrēto rezervācijas sistēmu, uh, ir svarīgi pilnveidot iekšējo tirgu arī pasažieriem. Uh, Eh, un runājot par realitāti un eh, sapņiem attiecībā uz budžetu, kas jau tika pieminēti, eh, vienā sanāksmē mēs jau runājām par iespējamo TNT turpmāko attīstību, un un to, ka būtu jauki, ja būtu papildu līdzekļi satiksmei un visiem tiem projektiem, kurus mēs vēlētos. Un eh, mēs eh, jau panalizējām budžetu un sapratām, ka tā viss nebūs. Saragosā mēs par to runājām, eh, varbūt, ka vajadzētu prioritizēt, izveidot prioritāšu sārakstu projektiem. Es zinu, cik tas ir grūti, un tam, kurš to darīs, būs jāpieņem izvēle, un ne visi būs apmierināti, taču Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai budžeta gadījumā, lai izdevuma gadījumā mēs ievērotu to, ko mēs esam nolēmuši, un uh, lai būtu prioritāte tādiem eh, robežas paplašinošiem projektiem, un eh, lai mēs atbalstītu to, ko mēs patiešām varam paveikt. Tas varētu būt grūti, bet es domāju, tikai tādā veidā mēs varēsim gūt progresu. Visu beidzot runājot par turistu. Uh, Pareizi tika norādīts, mēs esam atbildīgi un, eh, protams, ka mums eh, ir jānāk klajā ar jauniem pilotprojektiem, tostarp arī ar rūpniecisko turismu projektu. Un eh, mums ir tomēr jāpanalizē, ko no tā viss mēs varam finansēt. Raša kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos Rikē kolēģim pateikties par ziņojumu par TNT jau tika skaidri norādīts, varbūt, ka par aģentūram. Es domāju, ka mums vajadzētu nošķirt eh, starp eh, funkcionālajām vajadzībām un citām vajadzībām. Un, eh, protams, aģentūrām šobrīd ir pārāk maz līdzekļu, taču mums nevajadzētu pieļaut kompromisus attiecībā uz drošību. Mans jautājums ir diezgan tehnisks. Eh, kā tad īsti būs ar to pašu kapitālu turismam? Eh, vai tas jau ir panākts? Pagājušo nedēļu eh, es piedalījos diskusijās par jau pieminēto sesto grozījumu, ko jau pieminēja Liberatskī kungs. Es vēlētos teikt, ka varbūt mums nākotnē vajadzētu tādu transporta fórumu. Pazud. Diemžēl runātājiem nebija ieslēgts mikrofons. Tāpēc Tāpēc priekšsēdētāja kungs šīs, eh, šie Rikē kunga ierosinājumi ir vērienīgi, taču varbūt varētu ziņojumā norādīt, ka laikos, kad naudas trūkst, Varbūt, ka līdzekļi no struktūra fondiem, piemēram, varētu tikt izmantoti uh, lai varētu panākt uh, koherenci un uh, varbūt uh, tādā veidā varētu atsaukties. Un uh, ir vajadzīga optimāla Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana, tostarp arī struktūra fondos, kā arī koherence starp mobilitāti, uh, un uh, līdzekļiem, kas tiek uh, piešķirti kohēzijas fonda ietvaros. Paldies, uh, Marcio! Tagad pirms komisija izteiksies, es gribu ātri piebilst, ka es domāju, ka referents ir paveicis lielisku darbu par grūtām tēmām, un es sveicu Rikē kungu par veikto darbu. Es to šo uzskatu par sabalansētu ziņojumu, jo ir reālā finansu situācija ņemta vērā un arī uh, politisko grupu prasības. Un mums ir uh, jociņi par to, ka varbūt mums nevajadzētu šito projektu vai to. Vai, un starp citu, šis ir mans mīļākais projekts. Jā, protams, šāda situācija notiek visu laiku. Bet es eh, balstos uz principu, ka ja neprasīsiet, tad arī nedabūsiet. Un eh, gadu gaidā esmu eh, konstatējis, ka ja mēs sāksim ar desmit, padomu sāks ar pieci, un risinājums gala variants būs kaut kur pa vidu. Un ticiet man, ja mēs sāksim pie līmeņa pieci, tad padome sāks pie līmeņa divi. Tas ir veids, kā viņi darbojas. Viņi ir politiskā ziņā visnejaukākie, visņaucīgākie labākie cilvēki, ko jebkad esmu saticis tādi, nu viņi ir. Bet šīs ziņojums tiešām ir sabalansēts, labs, tas uh, uzsver uh, Eiropas Savienības mērķus, uh, jūsu uh, arī politisko grupu mērķus un vēlmes un prioritātes, un ja mēs gribam sasņārt tiem rīkoties, tad mums ir par to jāziņo. Un domāju, ka ziņojums šo darbu ir paveicis. Tāpēc liels paldies ziņotājiem par to referentam paldies. Pirmo reizi mēs runājam pirmo reizi mēs strādājam pie šīs sistēmas, kad ir tikai viens uh, lasījums un uh, ņemot to vērā, domāju, ka paveiktais darbs ir ļoti labs. Uh, Links kungs no komisijas, ja jūs varētu lūdzu izteikties e, īsi, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu jums ātri pateikt paldies un iet e, tā, pie tālākā darba. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tiešām izteikšos īsi, pateicos Rikē kungam par ziņojumu. E, komisija to var atbalstīt. Tādu kāds tas šobrīd ir. Paldies! Liels paldies! Tāda ir komisijas atbilde, ko mēs tiešām vienmēr gribētu dzirdēt. Paldies! Tad mēs varētu ātri sumarizēt Rikē kungs un tad beigt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu īsi, vēlos tikai divus komentārus izteikt. Varbūt atbildēt dažiem jautājumiem, bet mani komentāri pirmkārt. Uh, Protams, paldies visiem kolēģiem, ar kuriem strādāju kopā, paldies ēnu referentam. Domāju, ka eh, komisija ir pārliecināta par eh, transportu nozīmību Eiropas eh, Savienībā. Pretējā gadījumā viņi nebūtu šeit klāt šajā zālē. Un mums ir, lai varētu attīstīt transportu sektoru, ir jāsaprot, kādu budžetam varam atvēlēt. Otrkārt ko es piefiksēju, par ko visi ir viensprāts, ka TNT ir ļoti svarīgs elements eh, transporta eh, infrastruktūras un investīciju jautājumos eh, bet starp iekavām, jo to jau vairāk kārt norādīju, es tiešām uzskatu, ka mums vajag informāciju par transportiem vairāk izplatīt dažādos veidos. Uh, Mēs jau uh, vērojām par to, ka atsauc uz uh, kohēzijas fondiem izraisīja uh, ļoti satrauktu reakciju gan no tautas partijas, bet es domāju, ka šo problēmu tiešām skatīt būs visai grūti. Bet mēs varētu skatīties, kā varam labāk pārdalīt šos kohēzijas fondus, un tas Un varbūt arī tur mēs varēsim atrast uh, papildus resursus. Domāju, ka tā ir ļoti svarīga politiska debate. Un mēs saskarsimies ar uh, grūtībām, ar uh, budžeta ko komiteju un varbūt arī ar attīstības uh, komiteju. Otrkārt, aģentūrām vienmēr vairāk vai mazāk ir. Uh, b, b, b, b, ir bij, ir bijušas aizdomas par to, kādas eh, ir eh, to funkcijas, un tas vajag labāk kontrolēt. Bet es gribu eh, atgādināt par darbu, ko veic komisija. Galvenā doma ir izstrādāt jaunas priekšlikumus, jaunas kontrolas pasākumus, lai uzlabotu, kā darbojas Eiropas integrācija. Un šī darba rezultātā bieži vien aģentūra saņem jaunas darba uzņēmumus uzdevumus. Bet, ja mēs nedodam viņām līdzekļus, lai viņas šos eh, uzdevumus pildītu, tad eh, te mēs eh, atgriežamies pie vienkārši debatēm. Ja mēs gribam vairāk drošības, lielāku savietojamību, labāku infrastruktūru celsceļos, mēs nevaram Mm, un, eh, un ja aģentūra to nepanāk, tad eh, var teikt, ka eh, šķiet, ka viņa neko nav paveikusi, bet mums ir jāsaprot, ka tiešām kopīgi visi piekrītam, ka viņām vajag atbilstošus resursus. Nākamais par. Cezāru. Uh, Te mums vajag nodrošināt gaisa eh, transporta drošību un arī, protams, pasažieru uh, drošību. Un uh, budžetam ir arī ietekme uz uh, pasažieru drošību un tiesībām. Par to mums jā, uh, vēl būtu jāpēta vēl šis jautājums. Es piefiksēja projektu noturēt eh, fórumu par eh, drošību, bet PP eh, e mums nav bijusi informācija par tā koordināciju, un te rodas neliela problēma. Mums par to atkal vajadzētu diskutēt. Mums būs jāskatās, kā mēs varam to uh, organizēt, lai mēs varētu, mm, lai mēs varētu Beļģijas prezidentūras laikā vēl izstīt šo drošības jautājumu kādā fórumā. Un vēl pēdējais jautājums, kāpēc uh, nav eh, atsevišķas nodaļas par eh, turisma eh, budžetu. Tas ir vienkārši tādēļ, ka to izskatīs citā komitejā. Un cits komisārs par to būs atbildīgs. Un man ir jautājums, vai tomēr vai mūsu noteiktie budžeta līdzekļi nav pārāk eh, mazi. Eh, Transporta komitejā mēs šeit koncentrējamies uz eh, tehniskiem jautājumiem, un dažkārt ir tehniski, bet ar lielu ietekmi. Turisms savukārt E, ir kā starptautiska e, institucionāla e, problēma. Tam vajadzētu atsevišķu nodaļu un iespējams, ka nākotnē komisija varēs to atrisināt, bet šobrīd vēl mēs nesam spējīgi to darīt. Priekšsēdētāji kungs, tas ir viss, kas man šobrīd sakāms. Kopumā komisija vēlas, protams, atbalstīt transportu un turismu vairāk savā budžeta veidošanā. Paldies, Rikē kungs. Paldies, Rikē kungs. Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 23. Jūlij, jūlijas un 2. Eh, septembrī būs balsojums transporta komitejā. Budžeta komitejā notiks balsojums 28. Eh, septembrī. Un par budžetu plenāru sēdē tiks runāts 2010. gada oktobrī. Un, eh, jā, tur ir gaidām sanāksme 3-4 stundu garumā, kā tas parasti notiek, ja jūs atceraties. Varbūt tad es varētu slēgt sanāksmi, bet pirms es to daru, gribu teikt, ka es šeit būšu rīt. Eh, es šeit nebūšu rīt, eh, Man ir jāpiedalās citā pasākumā, taču es vēlētos jums vēlēt eh, jaukas brīvdienas, eh, jauku atpūtu, un es labprāt jūs atpūtušos eh, atkal redzējušu augusta beigās, septembra sākumā. Jā, manai meitai ir izlaidums. Jūs būsiet pārsteigti zināt, ka viņas specialitāte ir sports.